demokrātu grupas pieprasījumu par to, ka maina personālīs nominācijas attiecību uz atsevišķām delegācijām starpparlamentārajām misijām. Tātad un šīs jaunais kandidātu saraksts mums būs pieņem, pieejams sēdz protokolā. Un ja nav nekādu iebildumu, tad šīs izmaiņas un šīs nominācijas attiecīgi uzskatīsim par apstākļiem.